Paldies! Un tā kā es neredzu Vrečionovas kundze šeit, tad līdz ar to esam pabeiguši skaidrot balsojums par Eiropas centrālo banku un tagad nelegālā tirsniecība ar lolojumu dzīvniekiem Eiropas Savienībā. Tas ir pēdējais ziņojums, par kuru būs balsu skaidrojumi. Un pirmais riņu vārdā Kelherkungs. Paldies, priekšstādātāji! Vēlos teikt, ka man ir prieks runāt par šo rezolūcijas projektu. Ceru, ka komisija nekavējoties spērs vajadzīgos soļus, lai aizliegtu šo tirsniecību, nelegālo tirsniecību ar kaķiem un suņiem, viņu nelikumīgu pavērošanu arī lielā mērā kā kažokzvērus un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka mums kā civilizētāji sabiedrībai ir jānodrošina, ka tiek reģistrētas šīs te suņu, kucēnu un kaķēnu fermas būtībā. Un ir jābūt noteikumiem, kas eh, regulē šādu dzīvnieku audzēšanu. Mēs uzskatām, ka tur ir pietiekami daudz arī noziedzīgā sastāva, kā tie kontrabandas ceļā nelegāli ievesti lolojam dzīvnieki. Tas ir jautājums par dzīvnieku labturību, par vardarbību pret dzīvniekiem. Svarīgi, lai vienotais tirgus noteiktu arī standarts attiecībā uz šādām lolojumu dzīvnieku fermām. Paldies! Nākamā dalīkundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es noteikti balsoju par rezolūciju. Priecājos, ka ir aizstākta iniciatīva tagad cīnīties ar nelegālo lolojumu dzīvnieku tirzniecību īrijā. Tā ir liela problēma. Ir arī pirmie gadījumi, kad personas, indivīdi tiek tiesāti par um, dzīvnieku nelegālu tirzniecību un arī pavairošanu. Bet jāsaka, ka ļoti žēl, ka mūsu tiesību sargājušām iestādēm ir sasaistītas rokas. Viņi nevar īstenot visus noteikumus. Katrā ziņā arī mēs atbalstam obligātu identifikāciju un reģistrāciju šādiem audzētājiem. Tāpat eh, dalība valstis varētu domāt par audzēšanas aizliekšanu, katrā ziņā tādu, kas apdraud dzīvnieku labturību. Paldies! Nākamam vārds Veimerkungam. Paldies, priekšstādētāji! Pagājušā gadā mazā Astrīda pievienojās mūsu ģimenei kokerspaniela, kucēns. Tad, kad mēs viņu iegādājāmies, mēs sapratām, ka viņa ir importēta no Slovākijas, Beļģijā. Un tad, kad mēs centāmies pie veterinārā ārsta iegūt visas nepieciešamās potes, pārbaudīt veselību, tad uzzinājām, ka notiek sistemātiska krāpniecība arī runājot par izcelsmi, par dzimšanas datumu un tam līdzīgi. Šie kucēni un kaķēni tiek nodalīti no savām mātēm daudz agrāk nekā tas būtu nepieciešams jau astoņu nedēļu vecumā, un līdz ar to šie dzīvnieki neizaug tik um, stabili, kā tas varētu būt. Tāpat arī jautājums par vakcināciju. Uh, nav līdz galam atrisināts. Es balsoju par šo rezolūciju, lai turpmāk tiktu reģistrēti lolojumi dzīvnieki. Mēs uzskatām, ka tādā veidā tas palīdzēs visiem dzīvniekiem. Paldies! Nākamais pošpisilkungs. Esmu velmi rāt. Paldies! Esmu ļoti gandarīts, ka 60 deputāti ir atbi... at... 600 deputāti ir atbalstījuši uh, to, ka mēs aizliedzām nelegāli transportēt dzīvniekus Eiropā, Eiropas parlaments skaidri parādījis, kāda ir mūsu attieksme. Mēs vēlamies šādu nelegālu dzīvnieku tirzniecību apturēt, un tāpēc es ceru, ka komisija, balstoties uz mūsu rezolūcijas, nāks klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, lai desmitiem tūkstošu uh, kaķēnu un kucēnu nebūtu vairs. Uh, uh, transportētu no Austrum Eiropas un Rietum Eiropu uz Rietum Eiropu, kā tas līdz šim notiek katru gadu, tāpēc aicinu komisiju pēc iespējas ātrāk to visu apturēt un netēlot, ka nekas nenotiek. Nāciet klāj ar risinājumiem. Kā jau esmu teicis, nav kāda dalība valsts, kas varētu šo lietu risināt uh, pati, līdz ar to tā ir Eiropas problēma un ir nepieciešams risināt to Eiropas līmenī. Sta Lūdzu, Stanislav Polčak, paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka Tas ir ļoti būtisks uh, priekšlikums, uh, un būdams arī viens no autoriem, protams, esmu to atbalstījis, un tikai daļa kolēģi bija pret savādāk, un mēs nevarētu panākt tādu plašu atbalstu. Jā, skaidrs, ka tā nav individuāla dalību valstu problēma, ko varētu atrisināt Tā īstenībā problēma, kas skar organizētus grupējumus, ir daudzi, kas nelegāli tirgo ar dzīvniekiem, un gan patērētājiem tiek sniegta maldinoša informācija, gan arī dzīvnieki cieši. Tas noteikti kropļo iekšējo tirgu, tad visas šīs lietas nozīmē to, ka Eiropas komisija ir jāsāk rīkoties. Esmu nedaudz neapmierināts ar to, ko teica komisija vakar tiešām ceru, ka komisija pavisam drīz sapratīs, ka ir tūkstošiem cilvēku, kas vēlas šo lietu risināt. Paldies! Liels paldies! Un tagad aicinu goe pārstāvi Bonpārta kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jāsaka, ka jau gadiem ilgi nav risinājumu šai problēmai, un jāsaka, ka atbilstoši Interpolu datiem, uh, Nelegālā tirsniecība ar dzīvniekiem ir trešajā vietā pēc ieročiem un narkotikiem, narkotikām. Un jāsaka, ka aptuveni astoņi miljoni šo dzīvnieku tiek tirgoti katru gadu, to saka nevalstiskās organizācijas. Šīs audzētavas tajās valda neciešami apstākļi, mazie kucēni un kaķēni netiek ārstēti, netiek vakcinēti, tiek nošķirti no mātes pārāk agri. Un arī transportēšanas apstākļi ļoti bieži ir tādi, kas apdraud viņu dzīvību. Ir svarīgi, lai mums būtu harmonizēta pieeja, kā cīnīties ar šiem nelegālajiem darboņiem. Mēs uzskatām, ka šī rezolūcija ir pirmais solis, un es to atbalstīju. Paldies! Paldies! Un mūsu pēdējais runātājs ir Botoša kungs, Riņu vārdā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāja. Man ir bijis tas gods Rumānijā savā, uh, savā pilsētā organizēt diskusiju ar cilvēkiem, kas mīl dzīvniekus un vēlas tos aizsargāt ļoti labi, kā arī Eiropas Savienībā. Mēs esam tagad nobalsojuši par rezolūcijas projektu. Uh, ir nepieciešams apturēt uh, uh, suņu un kaķu nelegālu tirzniecību. Lūlī un dzīvnieki ir ļoti pozitīva ģimenes daļa. Viņi tiešām sniedz uh, daudz prieka. Viņi nav tikai mantas, tikai lietas. Tāpēc ir nepieciešams daudz darīt viņu labā. Nepietiek ar to, ka mēs regulēsim tirzniecību. Mums jāpadomā par lolojumu dzīvnieku dzīvi ir daudz uh, eh, suņu un kaķu, kas tiek pamesti vienkārši tādēļ, ka cilvēki tos vairs nevēlas. Un ir daudz nevalstisko organizāciju, kas uh, risina šo problēmu, un viņi varēs uh, daudz informācijas sniegt par to, cik grūti vispār ir būt lolojam dzīvniekam. Tāpēc arī mums ir nepieciešams kaut ko darīt lietas labāk. Ko mēs darīsim ar tiem kocēniem, uh, kurus saimnieks nevēlas, un ko mēs varam darīt ar tiem kaķēniem, kas tiek maisā atrasti pie liela ceļa, Mums ir jādomā par šīm lietām, mums ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa normatīvais akts, lai varētu šo problēmu risināt. Visi šie kocēni un kaķēni ir pelnījuši mūsu uzmanību, mums ir jāiestājas par viņiem. Paldies! Lielas paldies! Botuša kungam! Lūliem dzīvnieku nelegāla tirzniecība Eiropas Savienībā. Šī de Debata ir pabeigta. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies par komentāriem, un tagad es aicinu izteikties Lukmana kungu, kas vēlas rēģēt uz Marijānī kunga ziņojumu, kas notika pirms tam. Lūdzu, aicinu jūs izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es būtu vēlējies atbildēt pēc tam, kad runāja Luksmenkungs, bet jāsaka, jā, tagad gan traģis neviena vairs nav zālē, bet jā, es tiešām vēlos teikt, ka pēdējos vārdus vakar tā bija vienkārši pārteikšanās. Es neizteicu sevi pietiekami skaidri, to varbūt varēja pārprast. Jūs varat video redzēt, ka es vairs nelasīju savu tekstu, bet tātad, jā, sajaucu teroristus ar kaujiniekiem vai kaujiniekus ar teroristiem. Ļoti atvainojos, man žēl par šādu pārteikšanos. Jāsaka, ka. Piemēram, arī ANO ziņojums ļoti apstiprina to, jā, ko es teicu. Sauksim viņus par kaujiniekiem. Jā, paldies. Labi. Esam ierakstījuši protokolā jūsu paziņojumu. Un tagad esam beiguši debates pārtraukums līdz pulkstens trijiem. Panī Prezidaici. Priekšsēdētājs kundze. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Atsākam uh, mūsu sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir pieejams vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad protokolu uzskatām par apstiprinātu. Pirmais punkts pēcpusdienas darba kārtībā ir tematiskās debatas sociālā Eiropa digitālā pasaulē. Vēlos informēt, ka šajās debatēs nebūs brīvā mikrofona procedūra un netiks pieņemti arī zilās kartītes jautājumi. Sākam ar autoru uz četrām minūtēm dodu vārdu Ertu. Ertuga kungam lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Eh, vispirms eh, vēlos pateikties par šo iespēju izteikties, un es uzskatu, ka digitālā tehnoloģija sniedz mums milzīgas iespējas. Un nekad līdz šim cilvēkiem nav bijis tik daudz iespēju mācīties, sazināties, piedalīties un radīt. Diemžēl daudziem eiropiešiem joprojām nav nepieciešamo prasmi un māku, lai pilnībā izmantotu tās iespējas, ko piedāvā digitālā revolūcija. Vakar mēs svinējām eh, drošāka interneta dienu, bet viena diena gadā nav pietiekami, lai uzsvērtu mēdīju kompetenču nozīmi un Eiropas izglītības sistēmām ir uh, jābūt tik modernām, lai tās uh, palīdzētu pārvarēt šo digitālo plaisu, kas ir sabiedrībā. Un vēlos pateikties Somijas prezidentūrai par to, ka tā Eiropas pilsoņiem sniedza bezmaksas eh, piekļuvi um, mācības kursiem tiešsaistē par mākslīgo intelektu, kas dos milzīgu labumu cilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Bet, kas ir svarīgi, pirmajā vietā ir jāliek cilvēks nodarbinātības un sociālajām politikām ir jāiet soli solī ar darba tirgus digitalizāciju. Mums ir nepieciešams sociālais līgums jaunajai pasaulē, ieskaitot minimālās algas līmeni, pastiprinot kolektīvo līgumu slēgšanas iespējas un tiesības atteikties. Mums ir nepieciešams radīt taisnīgus nodarbinātības nosacījums, neatkarīgi no tā, vai viņi strādā tieši saistē vai ārpus tās. Un mēs nedrīkstam pieļaut, eh, ka konkurence tiek kropļota un nodokļi ir jāmaksā tur, kur tiek radīta peļņa. Eiropas Savienībai ir nepieciešams jauns tiesiskais satvers par mākslīgo intelektu un robotiku, lai uh, nodrošinātu pamatiesību ievērošanu. Eiropas komisija nāks klajā nākamajā nedēļā ar balto grāmatu par mākslīgo intelektu. Un tur ir jānosaka ētiskie aspekti, tiesiskās aizsardzības līdzekļi un atbildība. Eh, šai videi ir jābūt um, absolūti bez jebkādas diskriminācijas un pilnībā ievērojot ētikas